Sit down, please. Ieņemiet lūdzu vietas, sēdieties. Cari colleghi. Dargie kolēģi. Piektdien, 24. novembrī. Eģiptē, Sinais pussalā, viena no mošējām kļuva